plāns tiek ņemts vērā. Mēs atrodamies tādā kritiski svarīgā stadijā, un mūsu nākamie soļi būs tiešām izšķiroši. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentē par jūsu runu, par jūsu ieguldīto darbu. Paplašanāšanās ir bijusi ļoti nozīmīga mums visiem, saka priekšsēdētājs. Es nevadītu šo sanāksmi, ja nebūtu bijusi Eiropas Savienības paplašanāšanās 2004. gadā lielā sprādziena paplašanāšanās. Un es domāju, ka mēs visi esam priecīgi par to, ka mēs ļoti drīz uzņemsim jaunu dalību valsti. Komisāra paziņojums atstāja uz man lab, lielu iespēju, jo viņš, uh, sa, iz, viņš piesauca Nobel mieru prēmiju šīs š, ziņojuma kontekstā, un es domāju, ka tas tik tiešām ir tāds vēsturisks brīdis Eiropas Savienībā. Tāms un kungi, šīs debats esam noslēguši, balsojums notiks rītdien pulkstens 12. Pirandi punt. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Gazā. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka pēc debatēm nebūs brīvā mikrofona procedūras. A bizottságot illeti a szó. Vispirms vārds komisijai, lūdzu. Yes, uh, Uh, and, excuse me, but uh, in my Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Manos dokumentos bija minēta komisija, bet to, to man dotu vārdu padomas pārstāvēji. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šobrīd jau astoto dienu norisinās pašreizējais konflikts Gazā, starp Gazā starp palestīniešiem un Izraēlas. Esmu pārliecināta, ka jūs ļoti cieši sekojāt līdz notikuma attīstībai vakar un eh, ka jūs tāpat kā es eh, cerat, ka tiks panākts pamiers. Ar nožēlu jāsaka, ka mūsu cerības izrādījās pārsteidzīgas. Lai gan es saprotu, ka bija intensīvas sarunas par iespējamu pamieru panākšanu, kas varētu stāties spēkā vakar pusnaktī pēc vietējā laika. Tagad mēs redzam, ka šāda pamieru pasludināšana ir tikus atlikta. Sārunas ir turpinājušās arī šodien, un ir ļoti būtiski, lai šajā sarunās tiktu gūti panākumi. ANO drošības padome vakar vakarā tikās, lai apspriestu notikumu attīstību un uzsāks sarunas šodien Ņujorkā, ja būs tāda nepieciešamība. Visu dienu es esmu saņēmusi ziņas par to, ka Telavivā ir noticis teroristu uzbrukums autobusam. Šis terorākts ir ļoti stingri jānosoda. Es vēlos novēlēt drīzu atvesaļošanos ievainotajiem cilvēkiem. Eiropas Savienība vēlreiz atkārto, ka tā ļoti stingri nosoda jebkādu terorismu. Neatkarīgi no tā izcelsmes, cēloņiem vai motīviem. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna cīnīties pret terorismu. Situācija uz vietas ir ārkārtīgi nes nedroša. Uzbrukumi turpinās gan Izrēlā, gan Gazā. Mēs vēlamies atkārtot aicināt izbeigt kardarbību. Diplomātiskais diplomātijas eh, uzmanības centrā šobrīd ir panākt pamieru, kamēr tiek meklēts eh, ilgstošs risinājums, bet lai to panāktu, augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos nemitīgi uztur ciešu sakars ar galvenajiem spēlētājiem šajā reģionā un citviet. Pēdējo dažu dienu laikā viņa ir um, īpaši vērsusies pret, e- pie Ēģiptes, Amerikas Savienotajām valstīm, Izraels, Palestīnas pašpārvaldes, ANO un Arābu līgas. Augstā pārstāvi piedalījās uh, arī Arābu valstu ministru sanāksmē Kairā, un viņa mudināja galvenos spēlētājus, tā skaitā Ēģiptes prezidentu Mosī un Arābu Lībijas ģenerālsekretāru iesaistīties. Viņa ir nemitīgi uzturējusi kontaktus ar galvenajiem spēlētājiem, kā jūs jau būsiet pamanījuši pirmdien, 19. novembrī. Ārlietu padome pieņēma secinājumus par eh, vardarbību Gazā un par to, ka ir nepieciešams panākt pamieru. Eiropas Savienība pieprasa panākt pamieru un eh, deeskalēt situāciju, ņemot vērā, ka vardarbība pēdējo dažu dienu laikā turpinās un upuru skaits aizvien pieauga. Eiropas Savienība stingri nosoda raķešu uzbrukums Izrēlē, kas tika veikti no gazas sektoru un kurus īstenoja Hamas un citi bruņotie grupējumi. Hamas un citiem bruņotajiem grupējumiem ir jāizbeidz šāda vardarbība un visām pusēm ir jāievēro starptautiskās cilvēku tiesības. Atgādinot Eiropas Savienības kopējo nostāju pret gazas blokādi, uh, Šis teksts ir tāds līdzsvarots konsensus atspoguļojums, un tur ir arī norādīti, cik stingri ir Eiropas Savienības nostāja attiecībās pašreizējo situāciju. Šajā dokumentā ir arī nodemonstrēts, kāds ir mērķis šajā situācijā. Eiropas Savienība, Ēģipte ir uh, atzinusi par tādu kā galveno spēlētāju starptautiskajos centienos atrisināt šo krīzi. Eiropas Savienība ir izteikusi savu atbalstu Eģiptei un uh, citiem iesaistītajiem, lai panāktu atrisinājumu un panāktu pamieru. Nav ģenerālsekretārs arī ir ticis atbalstīts no Eiropas Savienības puses. Eiropas Savienība tagad ir gatava darīt visu, kas ir tās spēkos, lai mudinātu visas puses nodrošināt uh, pamieru īstenošanu. Godātie deputāti, pamieris ir abu pušu interesēs. Protams, arī iedzīvotā, civilo iedzīvotāju interesēs, kas jau ir smagi cietuši un uh, kur vidū ir daudz cietušo un upuru. Viņiem ir gan psiholoģiska, gan uh, cita veida traumas, eh, zaudējumi abās pusēs ir traģiski. Humanitārā situācija Gazā jau tā ir smaga, un tā ir eh, aizvien pasliktinājusies. Taču humanitārais atbalsts joprojām tiek sniegts. Karam Šalomā joprojām ir atvērts robežu punkts, lai preces varētu ievest Gazā. Uh, Pasaules pārtikas programma turpina darboties, pārtikas uh, izdalīšana turpinās. Gažas ierobežotā uh, apgāde ar elektroenerģiju nav tikusi smaga skārta, bet uh, trūks dzeramā ūdens un uh, Eiropas Savienība turpinās spēlēt būtisku lomu humanitārajā ziņā, un tā jau ir uh, atvēlējusi ļoti lielu daļu no palestīniešu palīdzības programmas tieši gazas sektoram. Lielākā daļa no gazas iedzīvotājiem ir palestīniešu bēgļi, bet um, tieši finanšu palīdzība tiek sniegta arī uh, tiek sniegta, lai atbalstītu šīs palestīniešu ģimenes. Eiropas Savienība sniegts palīdzību arī sociālo pakalpojumu sniegšanas atbalstam, tīpaši publiskajā sektorā, lai palīdzētu palestīniešiem uz eh, pie robežas ar Izraēlu karašalomām. Šai palīdzībai, no kuras gāze ir atkarīga, ir jāturpinās. Eiropas Savienība ir gatava no jauna aktivizēt Eiropas Savienības eh, gamas uh, misiju, palīdzības misiju un uh, uz Rafas robežu punkta, div, kā tas eh, tika pieņēmts 2005. gada vienošanās tekstā par piekļuvi gāzes sektoram. Uh, Eiropas Savienība turpina mudināt piln, pār, pilnībā pārtraukt ieroču kontrabandu uz gāzes sektoru, bet tajā pašā laikā Eiropas Savienība arī mudina nekavējoties izbeigt bez jebkādiem priesacījumiem uh, atvērt uh, robežu punktus, lai ja, eh, pa tiem varētu piegādāt pārtiku, komerciālās preces un dažādas citas preces. Gāzes stāvoklis joprojām ir neizturāms. Un kamēr viena tā politiski būs atdalīta no Jordānas upes rietumkrasta, Eiropas Savienība atgādina, ka tā ir gatava palīdzēt uh, rekonstrukcijā un gazas ekonomiskajā atjaunotnē, un to darīs ciešās sadarbībā ar Palestīnas pašpārvaldu un Izraels valdību saskaņā ar ANO drošības padomas rezolūciju numuru 1860. Godātie deputāti! Vārdarbības pastiprināšanās Gazā un Izrēlā, ņemot vērā to, ka ir seismiskās uh, izmaiņas politiskajām ainavām tuvējos austrumos un Ziemeļāfrikā parāda to, cik nestabila ir situācija šajā reģionā. Tuvojoties Tuvošanās palestīniešu un Izraels konflikta atrisinājumam palīdzētu stabilizēt situāciju reģionā, un tas būtu kā atalgojums tiem, kas tic stabilitātei. Uh, Tas dot arī palestīniešiem tiesi, cerības uz savu valstu un uh, izrēliešiem uh, cerības uz uh, drošību. Pamiers, ja tas tiktu pareizi īstenots, palīdzētu, bet ar to vien nepietiktu. Ir nepieciešams rast ilg, ilgstošu risinājumu gāzes jautājumā, un tas ir nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk vajadzīgs tāds eh, risinājums, kas nenovest pie jaunas vardarbības. Cik vien drīz tas būs iespējams, Eiropas Savienība padarīs savus kontakts ar partneriem kvartetā intensīvākus un eh, mēģinās izvērtēt visas iespējas, kā piešķirt jaunu dinamiku šajā miera procesā. Godātie deputāti! Es tikko esmu saņēmis informāciju, ka Ēģipte ir apliecinājusi vieno, ir vienošanās par eh, pamieru. Mēs eh, ar nepacietību gaidam, ka šī informācija apstiprināsies, bet, protams, sekosim līdz, kā situācija attīstīsies. Paldies! Köszönjük szépen a tanács részletes tájékoztatását! Paldies par šo detalizēto informāciju, saka priekšsēdētājs. Tagad politisko grupu vārdā mums ir vairāki runātāji. Pirmkārt, eh, Sela Franks kungs tautas partijas vārdā uz divām pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Padomas priekšsēdētāja komisija, dāmas un kungi. kungi. Šausmu stāsti no uh, tuvajiem austrumiem ir satricinājuši atkal mūs. Pavisam ir eh, vairāk kā 140 upuri, vairāk kā 30 bērni ir nogalināti. Seši cilvēki ir nogalināti par aizdomām, par sadarbību ar Izrēlu. Daudzi citi arī ir gājuši bojā raķešu uzbrukumos. Raķetes šeit piegādā no Irānas, 45 tūkstoši rezervistu ir mobilizēti. Un tagad mēs redzam, ka ir saņemts beidzot apstiprinājums par to, ka ir panākts pamieris. Šajā procesā ir piedalījušies daudzi cilvēki - ANO ģenerālsekretārs, Eģiptes prezidents, ASV prezidents, Arābu līgas ministri, Franko pat arī plāns un tā tālāk un tika piedraudēts arī ar rezolūciju ANO pa drošības padomē. Šī situācija ir tik nopietna, ka papildus tai bezspēcības sajūtai, tam sarūktinājumam, ko tā ir radījusi mūsos pēc ANO drošības padomas sēdes, mums ir jānodrošina, ka mēs varam adekvāti aizsargāt pilsonisko sabiedrību, civilos iedzīvotājus. Mēs zinām, ka 400 tūkstoši, es atvainojos, 4000 cilvēki ir nogalināti pēdējo četru gadu laikā. Es zinām, ka Izrēlā janvārī būs vēlēšanas. Mēs zinām, ka arī ir eskalējusies situācija ar ātomdraudiem no Irānas. Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai atbalstītu šo pamieru, lai izvairītos vēl no sarežģītākas situācijas. Bet, godīgi sakot, stabilitātes šajā reģionā nebūs, ja vien mēs neiznīdēsim šo problēmu pašā saknē, jo ir netaisnība, kas veicina vardarbību un naidu šajā reģionā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Sociālistu grupas vārdā Keizerkungs, lūdzu, divas minūtes. De Keizerkundze. Esmu ļoti iepriecināta. Uh, priekš, um, priekšsēdājas kundze par uh, pamieru, tas ir ļoti nozīmīgi un tas ir jāatbalsta. Es jau teicu, ka ir pietiekam, pietiekam daudz uh, uh, upuru, pietiekam daudz nonāvēku un nonāvētu bērnu, pietiekam ir plūdušas asins šajā reģionā. Un situācija ir uh, jābalansē, jo ir uh, jā. Uh, atceras arī, ko teica Abas kungs ANO ģenerāla uh, sapulcē, jo, ja mēs uh, runājam par 2008. gadu un tā šausmām, tad tāpat arī tuvojas. Uh, Izraels vēlēšanas un tāda paša arī situācijas eskalācija. Un, ja ir tiek veikti uzbrukumi Izrēlai un uh, no gāzes uh, tiek šautas uh, raketes un arī atentāts televīzijā šodien. Ir jāmaina situācija, un, ej, bet divas lietas ir mainījušās. No vienas puses uh, pavasars. Uh, um, Arab valstīs, un Gaza vairs nav izolēta, un no otras puses arī aizsardzības uh, darbības, kādas ir uh, īstenojušas spiedienas uh, abas kungu, uh, lai ietekmētu viņu, un viņš ir. Uh, uzstājies arī ANO ģenerāla sapulcē, atcerēsimies to. Un mums Eiropai jāuzņemas atbildība atbalstot uh, prezidentu atba Abasu. Uh, Tā esam rīkojušies, mēs atbalstam arī eh, Izraels drošību. Un palestīniešiem arī jāpiedāvā eh, valsts 67. gada robežās. Uh, Šīs saistības ir morāls, vēsturiskas un balstās uz starptautiskām tiesībām. Atgādināšu, ka Dienvid Sudāna iestājās ANO trīs dienas pēc tās neatkarības nu, noteikšanas vēl nebija noteikts robežas un bija karš ar Sudānu un nav normāli ko, kopš 1988. gada uh, Palestīna mīņājas ANO okulāros mm, tas dod augsni instru, ekstrēmistiem un tiem, kas eh, netic, ka uh, eh, risinājumu var uh, rast kā savādāk nekā ar spēku. Tā nav ASV vēsture, tā ir mūsu eiropiešu vēsture. Un esmu iepriecināta ar to, ka jaunā Ēģipte, uh, ar kuru vedam sarunas par ambicioziem projektiem, ir spējusi šodien uh, risināt situāciju un līdzjūtību visiem upuriem abās pusēs un eh, jācer, ka viņu dzīves nav tas, eh, ar ko maksā par mūsu atbildību un mūsu vēsturi. A liberálisok és demokraták. Aldas grupas vārdā Neicas Utenbruks kundze lūdzu. Komisāra kundze. Priekšsēdētāji vairāk nekā pirms um, desmit um, gadiem Navi Ērikārtens, Palestīnas sarunvedējs, um, viesojās Briselē un ir jāsaka, ka tas jau bija pirms desmit gadiem. Un teica, ka mēs, um, mums ir ļoti žēl mūsu bērnu, kas iet bojā. Un kopš tā laika vardarbība nav samazinājusies. Būtībā situācija ir tāda, ka Nu, nav jau pat uh, svarīgākais, kas sāka šo eskalāciju. Ja atkāpjamies tālāk vēsturē, tad aizvien kāds cits bija tas, kas sāka šo eskalāciju. Un, kā jau teicu, tā, tas ir tāds tā kā vēlnišķīgs aplis, tā ir reakcija un pretreakcija. Es uh, esmu ļoti iepriecināta par ziņu, ka būs pamieris. Ēģipts un citu iesaistīto centieni, lai panāktu mieru, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un tiem jānoved pie tā, lai pamiers būtu pastāvīgs. Un piekrītu tiem kolēģiem, kas pirms manis uzstājās. Mums ir jāmēģina novērst vardarbības iemeslus, un tas ir iespējams tikai tad, ja Izraela turpina pastāvēt mierā, un ja būs uh, Palestīnas valsts nodibināta. Es ceru, ka tās izmaiņas, kādas visā reģionā ir notikušas, un pēdējo dienu notikumi novedīs pie tā, ka katrs sapratīs, ka status quo nevar turpināties. Status quo tas nav ilgspējīgs un uh, jārūpējas par to, lai būtu miera risinājums gan Izraels, gan arī palestīniešu nākotnē. Paldies! A Zöldek és Európai Szabadszövetség nevében. Paldies! Zaļo grupas vārdā, konbendit kungs. Jā, um, žu... Priekšstādā kungs, es domāju, ka jāpasaka, nu, pavisam vienkārši patiesība. Un vienkāršā pasāpība ir tā, ka nevis bumbā, bombardējot um, Izrēlu vai veicot atentātu um, Telavivā, panāks Gazas valsts izveidošanu, Palestīnas valsts izveidošanu. Jādod perspektīvu palestīniešiem, un citādi nebūs um, drošība Izrēlā. Es domāju, ka parlamentam jāuzņemas um, tā atbildība, un atbildība ir tāda, ka jāparāda un jāatbalsta stratēģijas, kas varētu novest pie miera. Stratēģijas ir skaidrs ir nepieciešams jā, jā, bez jebkādas nianses, jā, ar realitātei un Izraels valsts atbalstam un jā, bez jebkādas nianses Palestīnas valstī, kas, kas nav ierobežota ar kolonijām. Tātad nevardarbīgs risinājums ko atbalsta arī uh, Palestīnas pārstāvs abas. Un ja mēs neatbalstīsim šo stratēģiju, tad mēs atbalstam tos, kas negrib mieru. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka parlamenta rezolūcijā, par kuru balsosim rīt, mēs ļoti skaidri sakam, ka mēs atbalstam prezidenta Abāza stratēģiju, lai ANO prasītu, lai uh, būtu novērotājs status uh, Palestīnas valstī. Ja mēs nepanāksim gāzes sektora blokādas pārtraukšanu, starptautiskas kontrolas apstākļos. Mēs nestabilizēsim reģionu. Pusotru miljonu palestīniešu nevar ieslēgt un domāt, ka viņi būs racionāli, ka būs racionāli tādi. Jā, tas ir briesmīgi, ko dara uh, islāma džihāds. Un jā, tas ir briesmīgi šaut uh, raķetes uz Izraeli. Jā, tas ir jāpārtraukts, bet tas nevar pārtraukt kaut kā savādāk, uh, nekā dodot dzīves perspektīvu cilvēkiem, kas sektorā. To var vienkārši saprast. Un tas ir ka, tas, kādēļ mēs sakam jā Izraels drošībai, identitātei, jā Palestīnai. Pārtrauksim blokādu un atbalstīsim prezidentu um, Abasu Ņujorkā. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Tagad nākamais runātājs. Man tikko sacīja, ka ir uh, zilās kartītes jautājums, turpina priekšsēdētājs. Vai jūs esat gatavs atbildēt uz zaļās kartītes jautājumu? Jā, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Paldies, Konbēdīt kungs! Vai jūs domājat, ka centieni atvērt gazas sektoru humanajām un ekonomiskajām aktivitātēm ir iespējama ne, vienlaikus neapturot uh, raķešu un citu militāro ierīču eksportu Gazā, it īpaši no Irānas puses. Paldies! Uh, mon, mon cher kolēģi! Dārgais kolēģi, es gribētu teikt, padom, vai jūs domājat, ka um, Gazas uh, sektora blokāde ir uh, novērsus to, ka šīs raķetes ir uh, nonākušas Gazā? Nē, vairāk nekā 2000 blokādes laikā ir ievesti. Nu, varbūt, ka viņi ir savā veidā kaut kā inteliģenti un jāsaprot tas, ka blokāde, blokādes pārtraukšana ar starptautisku kontroli ļauj sākt rekonstrukciju, dod nākotnes perspektīvu un kontrolēt uh, to, kas nonāk Gazā. Arī pa apakšzemes ceļiem, kamēr nebūs starptautiskas masīvas kontrolas, uh, un uh, materiālu rekonstrukcija būs aizvien šīs pazemes uh, ejas, uh, pa kurām tiks transportēts raķets un būs situācija tāda tā kā šodien, un cilvēki uh, būs aizvien, uh, viņiem būs aizvien mazāk cerību. Köszönöm szépen. A következő felszólaló az... Paldies. Nākamais runātājs ECR grupas vārdā Tanokungs. Paldies. Tas nav Masif kungs, tas ir Bolis Sēli, jūs priekšsādātājs sajaucat viņa identitāti. Hamas un Izraels strīda iemesls ir uh, nenovēršana cilvēku traģēdija. No gazas tika raidīts raķetes, tā skaitā um, tāldarbības raķetes no Irānas uh, tika raidīts uh, irāniešu ražotas tālvadības raķetes tiek, tiek, tiek tēmēts uz Izraeli. Katrai valstī ir tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar ANO hartas 51. pāntu. Līdz ar to Izraela atbildēja uz ar savu tēmējot uz militārajiem mērķiem. Taču šie uzbrukumi tika vērsti uz eh, blīvi apdzīvotiem cilvēku rajoniem, kas padarīja to par vainīgu vēl vienā kara noziegumā. ECR grupa, protams, atbalsta divu valstu risinājumu, kas būtu, kur būtu palestīniešu valsts izveida, kurai būtu iekļauts Jordāns rietumkrasts un Gāza, un cilvēki dzīvot mierīgi, bet nav nekāda izreģa to panākt, ja Gāzu vāda Eiropas Savienībā aizliegta terorista organizācija, kas nepatīk uzbruk Izraela. Protams, mums ir vajadzīgs, lai sārunas par mieru atsāktos, un mums ir nepieciešams atbalstīt mēra no pre palestīniešu prezidenta Abasu, bet uh, es domāju, ka miera sārunu atsākšana apdraudē tas, ja ANO drošības padomē Palestīnas pašpārvaldē tiktu iedot šis te novērotājs status. Es domāju, ka ir jāmeklē citi mehānismi, lai nodrošinātu, ka uh, pa jūru, eh, pa jūras ceļiem netiktu gazā ievest kontrabandas ceļa, ievesti ieroči. Daudz cilvēki ir tikuši ievainoti, un eh, līdz ar to nekavējoši pamieru pasludināšana ir ļoti apgrūtināta, nerākoties uz cerībām, ka šāds pamērs varētu tikt pasludināts. Paldies. Paldies, Tāna kungs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Es vienmēr esmu gatavs atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, saka Tāna kungs. Mērfī kungs, jums ir tiesības. Mans draugs Mērfī kungs, jā, Mērfī kungs vienmēr man nekaunīgi uzdod jautājums no otras zāles. Galtānā kungs, jūs tik tiešām domājat, ka šis uzbrukums gazas iedzīvotājiem, ka tam ir jebkāds sakars ar Izraels eh, pilsoņu aizsardzību, vai jūs nesaskatāt eh, sasaist starp eh, šiem uzbrukumiem un vēlēšanām, kas ir gaidāms janvārī un kur labējie spēki vēlas uzvarēt, vai jūs nedomājat, ka šis konflikts ir izraisies pēc tam, ka tika nogalināts 12-gadīgs zēns, kas spēlēja to brīdi futbolu Gazā. Uh, Te ir tādi kā ķirurģiski uzbrukumi, kas tie, kur rezultātā iet bojā 150 iedzīvotāji lielākā daļa civiliedzīvotāji un, uh, un, un kādā veidā tad tos varētu sākt par tādiem ķirurģiskiem. Tanakungs, galvenā atšķirība ir tāda, ka Izraela nevērš tieši pret civiliedzīvotājiem atšķirībā no Hamas un uh, un džihad, eh, kas tiešām vērš pret civiliedzīvotājiem. Viņa cenšas sagrāt militāros mērķus, un, protams, traģiski ir tas, ka iet bojā bērns civiliedzīvotājs kas pie kā nav vainīgs šīs bombardēšanas rezultātā, bet mērķis nav nogalināt civiliedzīvotājus, bet gan iznīcināt šos raķešu metējus. Tas nav uzbrukums tautai, tas ir uzbrukums gaz, militārajai infrastruktūrai Gazā. Paldies. Tagad Tana kungs sacīja, ka viņš vienmēr ir gatavs atbildēt uz zilās kartīgas jautājumu. Tagad uh, vēl kāds kolēģis vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Es vienmēr apbrīnoju, cik labi jūs uh, zinat un pārzinat tos jautājumus, par, kur jūs, par kuriem jūs runājat, saka Vaigli kungs. Bet tagad jūs pieminat kaut ko tādu, it kā šeit būtu runa tikai par uh, tādām um, apšaudēm tuvējos austrumos. Vai jūs nedomājat, ka notikumi, kas šobrīd norisinās, mums galvenokārt atgādina, ka mums ir jāatrod risinājums tuvajā austrumu problēmai, vai nebūtu pienācis laiks uzsākt tādus nopietnas sarunas, balstoties uz principu, ka divas valsts varētu dzīvot mierīgi līdzās vienotrai. Es domāju, ka es savā runā to ļoti skaidri pateicu. Protams, es atbalstu divu valstu risinājumu, kurā būtu gan Izraela, gan palestīniešu valsts, kas mierīgi līdzās pastāvētu un dzīvot mierā, būtu dzīvotspējīgi palestīniešu valsts. Protams, mēs to atbalstam, bet šobrīd mums ir nepieciešams, lai teroristiskās darbības pret Izraelu tiktu izbeigtas, un tas arī palīdzētu Izraēlai atgriezties pie sarunu galda kvarteta ietvaros un vēst sarunas par Palestīnas valsts izveidu. Pašlaik, kad raķetes uzkrīt uz Izraels teritoriju. Es, es eh, neticu, ka varētu šādi divu valstu risinājumu panākt. Paldies! Un tagad EFD grupas vārdā dod vārdu Beldera kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Viens komentārs. Debats par situāciju Gazā Te ir var, jārunā par situāciju Izrēlā un Gazā, jo raķetes raida Hamas un džihad grupējumi, un eh, tas ir novedis pie šī te pēdējā vārdarbības uzplūda, kas ir sāsnēja situācija Gazā tiek aizsargāta, Izraela aizsargā savu mantu un savas, savu dzīvību, un tas ir eh, tie, taisnīgi, tas ir tiesiski, dažkārt ar nesamērīgiem līdzekļiem, un tāpēc tas arī noved pie šādas eskalācijas. Te ir divi elementi šajā rezolūcijā. Šajās eh, skumjās dienās es gribu runāt par eh, Jeruzalemes brīvību ebreji to ir arī sapratuši, un arī Eiropas institūcijas eh, izsakās par gazas konfliktu. Šeit runa par to, ka ar visiem spēkiem ir jāvērš pret eh, Izraels apdraudēšanu. Ēģiptē un Turcijā arī būtu jāatbalsta šāda pieeja. Paldies! Un tagad goja grupas vārdā Lērāka kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, šis brīdis ir ļoti dramatisks un sāpīgs. Un ir absolūti nepieciešams, lai politika aizvieto vardarbību un spēku. Mūsu parlaments šai izpratnē balsīs par skaidru un spēcīgu rezolūciju, lai atbalstītu pamieru, ja tāds būs, lai veicinātu ilgspējīgu mieru un divu valstu risinājumu. Bet es domāju, ka nevaram pārtraukt nosūtīt šos, no, nosodīt uh, vardarbību. Ir kolonizatori un kolonizētie šajā darījumā ir cilvēki Gazā, kas ir pakļauti blokādei un uh, citi, kas tos dominē. Patiesība ir tāda, ka uh, apzīmējot uh, Hamas kā naidnieku, mēs uh, vājinam Palestīnas autoritāti. Uh, un eh, tos, kas eh, jau 20 gadus eh, ir nolēmuši pārtraukt vardarbību un sākt dialogu starptautiskai sabiedrībai, sabiedrība un ES ir vainājusi un paziņu, pazemojusi Palestīnas autoritāti salīdzinot ar Izraēlu. Nekāda politika nav īstenot, lai ievērotu starptautiskās tiesības. Un tas dod uh, augsni radikālām grupām, kas šādi attaisno blokādas uh, uh, pārvarēšanas kāru. Patiesība ir tāda, ka pirms četriem gadiem uh, Izrēlā tiek uh, mācēts bailes un uh, attaisno karu, lai uh, izmantotu to vēlēšanas, uh, lai, vēlēšanu laikā. Uh, un Palestīna nav arī ANO dalībās. Mums ir jābūt skaidriem, mums ir jāīsteno starptautiskās tiesības, to varam darīt izmantojot otro pantu asociācijas līgumā. Mēs varam darīt to arī skaidri atbalstot Mahmuda Abasa pieteikumu, lai Palestīna atzītu kā asociā, asociēto valsti. Uh, Madam Višela Vasēra, Izraels skolotāja, kas dzīvo 3 km no gazas sektora, uzrakstīja vēsturi. Vēstuli Izraels premjerministram tā tika a, a, publicēta a, ārēc žurnālā Izrēlā. Citēju, ja jūs esat norūpējies par mums, tad pārtrauciet mūs aizsargāt ar raķetēm. Tā vietā, lai izmantot šādas uh, iespējas, uh, dodiet nākotnes cerības un citādi beigas, manuprāt, neko labāk nemaz nevar pateikt. Paldies! Kas, kas anam? Paldies! Bēlderkungs ir uh, pacēlis zilo kartīti. Vai jūs vēlaties atbildēt uz jautājumu, Līrak? Bēlderkungs, lūdzu, jums vārds. Jā, dargais uh, kolēģi Hierik. Un arī uh, īrijas jūsu kolēģim vēlos uh, teikt, ka liekas, ka jūs radat tādu saikni starp eskalāciju un vēlēšanām Izrēlē. Jautājums, kādiem faktiem jūs to pamatosiet, tas ir apgalvojums. Un tas ir tāds smags apgalvojums, un ja, tas nav nekādā veidā faktiem atbalstīts, jo visi, kas uh, pārzina situāciju uh, tuvējos austrumos, zina, kā viss ir eskalējies, kā Hamas uh, ir rīkojusies, tā sadarbojas ar Alkaidu gazas sektorā, tādēļ grib dzirdēt, kādi jums ir uh, pierādījumi visādi citādi, tie tikai tu apgalvojam. To, ko jūs sakat, tas ir pilnīgi nepareizi. Pirmkārt, Hamas jau četrus gadus ir mērens. Uh, un uh, ievēro pamieru. Un tās ir radikālās grupas uh, džihadi islāmisti ārpus Hamas, kas ir provokē, provocējušas dažkārt uh, raķešu uh, šāviens un tagad arī uh, uh, uzbrukums. Un tas fakts, ka nonāvējot uh, militāro vadomu, kas uh, vadīja pārunas, tas ir, uh, tā ir nonāvēšana, kas ir um, domāta, lai uh, eskalācija tikai palielinātu, un es atkārtoju, tāpat bija pirms četriem gadiem, pirms Izraels vēlēšanām. Dodds asoņnak, eģ pērcē. Thank you, Mr. President. Paldies, un tagad Dodds kundzei vārds. Paldies, es eh, gribētu apsveikt ziņas par to, ka iespējams ir panākts pamieris. Un es domāju, ka tas tiešām ir apsveicami, kas mums ir paziņot šo pēcpusdienu. Es ceru, ka šis pamieris ienesīs zināmu stabilitāti šajā ļoti saspīlētajā un vardarbīgajā situācijā. Taču mums būtu jāapsveic arī uh, Mums, es atvainojos, mums būtu arī jā, smagi jānosoda teroristiskais uzbrukums autobusam Telavīvā. Mums ir jāatbalsta Izraels tiesības aizstāvēt savus cilvēkus no raķešu uzbrukumiem. Un es domāju, ka mums tiešām būtu jāpārskata šīs parlamentu un šo institūciju loma. Mums, mēs esam piedāvuši to, ka šī situācija Tā ir attīstījusies vairākus mēnešus eh, no gāzes tika vērst raķešu uzbrukumu pret Izrēlu. Un bija laiks, kad mēs vienkārši sēdējām un neko nedarījām. Mums ir jābūt kā tādiem godīgiem vidutājiem šajās institūcijās. Mēs, mums varbūt nevajadzētu tik daudz cīnīties par to, lai Palestīnas valsts Palestīnas pašpārvaldei tiktu piešķirts valsts tiesības ANO ietvaros, bet mums drīzāk vajadzētu cīnīties par to, lai tiktu panākts ilgtermiņa risinājums. Paldies! Zilās kartītes jautājums. Vai jūs esat gatavs to atbildēt? Jā, saka Dots skundze. Lūdzu. Izraels drošība un uh, to iedzīvotāju drošību, vai to var, vai to var garantēt atceļot Palestīnas valsts atzīšanu ANO, jautā Ana Gomesas kundze. Mēs zinām, kāda ir demografija, un tas viss vēršas pret drošību Izrēlā, ja viss attīstīsies tā, kā tas ir šobrīd. Daudz skundze. Es gribētu pateikties kolēģiem par šo jautājumu. Man ir pieredze saistībā ar mieru procesu manā vēlēšana apgabalā. Un es gribētu sacīt, ka, lai izveidotu ilgstošu mieru, mums vispirms ir jāstiprina uzticība. Es domāju, ka ja mēs stiprināsim uzticību, ka mēs nevaram stiprināt uzticību īstenojot cits programmas. Mums ir jāstiprina uzticības starp galvenajiem dalībniekiem šajā jautājumā. Mums ir jāraugās uz to, kas ir jādara, lai Izrēla atgrieztos pie sārunu galda. Un tikpat lielā mērā mums ir arī jāraugās, kas ir nepieciešams palestīniešiem. Tas ir par uzticības veidošanu, tas ir par to, ka mums ir jābūt godīgiem vidutājiem un ka mums ir jābūt taisnīgiem visās savās darbībās. Paldies! debates noslēgs padomas pārstāve. Lūdzu. Uh, Godātie deputāti, pašlaik esmu tādā pozīcijā, ka varu apstiprināt, ka pamieris ir panākts. Par to paziņoja Ēģiptes ārlietu ministrs Mohameds Ambers un ASV valsts sekretāra Hillary Clintoni. Tas notika preses konferencē, ko organiz... Eh, pirms dažām minūtēm. Pamirs sāksies pulksteņs 19. Kavējot debatis par gazas jautājumu, atvainojot par. Uh, Atvainojos, e, organizējot debates par gazas jautājumu, parlaments ir parādījis savas bažas par cilvēkiem šajā reģionā un to, ka ir gatavs runāt par ilgstošu mieru šajā reģionā. Uh, 130 cilvēki ir nogalināti Gazas joslā un 5 Izrēlā. Lielākā daļa no tiem ir sievietes un bērni, un Gazā joprojām arī šodien tiek nogalināti cilvēki, un daudzi cilvēki ir nonākuši šī konflikta gūstā. Un mums ir jādara viss, lai šis pamiers būtu ilgstošs, un jāmēģina atrast risinājums, kas spētu novērst Gazas izolāciju arī kāds žurnālists ir bijis nogalināto skaitā, un es aicinu atkal Izrēlu nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību visu laiku. Es arī nosodu to, ka tika nogalināti septiņi palestīnieši Gazas joslā, ko ir izdarījuši dažādi bruņotie grupējumi un šis ir viens no lielākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Vienota risinājuma pana, panākšana vai samierināšanās ir vienīgais pamats ilgstošam mieram. Arī palestīnieši ir es atvainojos, arī Izrēla ir atbildīga par eskalāciju šajā reģionā, jo izmantoja kaujas amunīciju 18. un 19. novembrī. Un tādējādi tika nogalināti divi palestīnieši. Palestīnai ir jāmēģina atrast ilgstošs miers ar Izrēlu. Eiropas Savienība visu laiku ir aicinājusi panākt samierināšanos šajā reģionā, un uh, Prezidents Abbas ir apsveicis Ēģiptes ieguldījumu iepriekšējā samierināšanās līguma parakstīšanā 2011. gada maijā. Mēs vienmēr esam aicinājuši ieviest divu valstu risinājumu, un tā ir vienīgā dzīvotspējīgā iespēja, kas varētu būt pieņemama gan izrēliešiem, gan palestīniešiem pēdējo dienu laikā piedzīvotā eskalācija ir traģiska novirze no panāktā procesa, un diemžēl tā ir tāda ārkārtīgi nepatīkama realitāte. Paldies, priekšsēdētājs, saka, saka runātāji, un priekšsēdētājs arī saka paldies, kolēģi. Kādreiz tā sauktajā padomju interešu